Es jūs sirsnīgi sveicu. Košņevska kungs uh, nedaudz kavējas un tādēļ tomēr piedāvāja, lai mēs turpinātu. 12. būs paplašinātā biroja sēde un uh, 13. Uh, tad uh, turpināsim uh, sarunu. Uh, abi viesi tikai 12.10 uh, ar uh, lidmašīnu ielido. Bitikofer kungs tad šodien pusdienas laikā uh, strādās bez manis. Un man liekas, ka viņam tas uh, šā kā tā labāk patīk. Priekšsēdētāji kungs, es protestēju. Nu jā, nu tad tas atbilst formai. Un mēs sākumā balsosim par atzinumu. Nolīgums starp ES un Turcijas republiku par tādu personu atpakaļ uzņemšanu, kuras uzturs neatļauti. Kolēģe uh, Omen Ruiten 10.30 uh, eh, tiksies ar uh, princi, tādēļ šis balsojums būs pirmais. Omen Ruitens kundze, vai jūs gribat izteikt kādas piezīmes? Nē, tas tā nav. Tā tad uh, mums ir jābūt elektroniskam balsojumam, jo tas ir tikai viens balsojums. Tā tad uh, sākam balsot. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 34 jā, 5 pret, pieņemts sirsnīgs veids mūsu atzinumu sagatavotāju. Tagad nākošais ziņojums par EADD. E jā. Ja. Auswärtigen Dienstes. Tātad EADD. Vai referentiem ir kas sakāms? Nē, tā tas nav. Un Roberta un es esam izsmaļoši runājuši. Un līdz ar to es domāju, ka Šeit būtu tāda plaša piekrišana. Kas par pirmo kompromisu? Pret atturs pieņemts. Kompromiss divi par pret atturs pieņemts. Kompromiss trīs par pret atturas pieņemts. Kompromiss 4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 atturas noraidīts. 87 par pret atturas. Vēl vienreiz. 87 par pret. Tas jāpārbauda elektroniski. 87.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 15 par 28 pret noraidīts. 88 par. Pret atturas pieņemts. 89 par. Pret atturas noraidīts. 90 par. Pret atturas pieņemts. 92 par. Pret atturas noraidīts. 94 un 95 par. Pret atturas noraidīts. 96 ar mutisko grozījumu par, pret atturas pieņemts. 97, 98 par, pret atturas pieņemts. Kompromis 5 ar mutisko grozījumu. Kovāčev kungs to izteiks. Yeah, oral amendment. Liels paldies priekšsādātāji. Es ieteiktu pēc security task ielikt covered events outside the European Union lai būtu šāds precizējums starp iestādēm. Jā, šķiet, ka varam to atbalstīt. Jo jebkurā gadījumā mēs šeit esam atbildīgi arī par lietām, kas notiek ārpus Eiropas Savienības. Kas pār piekto kompromisu ar šo papildinājumu? Pret atturas pieņemts. Simtais grozījums par pret, atturas pieņemts. Noraidīts, nepiedodiet, noraidīts, saka priekšsēdājs 101 par, pret, atturas noraidīts. 102 par, pret, atturas noraidīts. 103 par, pret, atturas noraidīts. 104 par, pret, atturas noraidīts. 105 par pret atturas noraidīts. 106 par pret atturas noraidīts. 107 par pret atturas noraidīts. 108 par pret atturas noraidīts. 100 pārējie ir tā kā daži ietverti. Kompromiss 1. Nākošais būs kompromiss 6 par pret pret atturas pieņemts. Grozījums 115 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 7 par pret atturas pieņemts. 124. par pret atturas pieņemts Vēl vienreiz. 124. grozījums par pret atturas pieņemts. 125. Tas atkrīt. 129. ir atsaukts. Kompromiss numur 8. Roberto Lodza. Es beidos, ka šeit ir tehniska kļūda balsošanas sarakstā no 1. līdz 4. Šie grozījumi neatbilst. It's, it's not the one. Yeah. It's a minus. Yeah, yeah. Yeah, but it's yeah, a technical, it's a technical, technical mistake. Tā ir tehniska kļūda. Te bija jābūt mīnusam. Yeah. Do you accept that we vote again? Vai jūs uh, akceptējat, ka mēs pārbalsot? 124. Against. Pret. Atturas. Noraidīts. Tad mums jāatgriežas. Tas ir jetzt. Tas uh, tagad būs 125. Par, pret, atturas. Nav skaidrs. 125. Kas par? Pret, atturas, noraidīts. 128. par, pret, atturas, noraidīts. 127. par, pret, atturas, noraidīts.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 pret atturas pieņemts 136 un 37 par pret atturas noraidīts 138 par pret atturas noraidīts kompromiss 9 par pret atturas pieņemts kompromiss 10 par arī ar mutisko grozījumu, ko iesniedz Anna Gomeša. Two. Jā, man būtu sakojuši priekšlikums iekļaut šo nelielo grozījumu teikuma vidū. Pieņemot, ka lielais vairums Eiropas Savienības iestāžu ir nodrošinājušas kontaktpunkts, nodrošināt, ka cilvēktiesības tiek integrētas uh, visās Eiropas Savienības delegācijās. That that uh, not... Jā, sākumā es biju sapratis to tā, ka cilvēktiesības neietverot sieviešu tiesības, un īsti nesapratu, kādēļ. But, yeah. Because I saw they are covered. They are covered. Jā, man jau šķita, ka sieviešu tiesības šeit ir iekļauts, bet, nu, es atnākšu klajā šādu priekšlikumu, kuram nevaru iebilst. Kurš atbalsta ar šo mutisko grozījumu? Pret? Atturas? Pieņemts. No compromise. My God. Compromise 10 bis. Kompromis 10 bis. Kas par? Pret atturas. Pieņemts. 11. grozījums par pret atturas pieņemts. 154. par pret atturas noraidīts. 155 par pret atturas noraidīts. 156 ir ietverts. Tajā, šajā jaunajā kompromisā 157, 158, kas par pret atturas noraidīts. 159 par pret atturas noraidīts. 160 par pret atturas noraidīts. 161 par pret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 atturas noraidīts, 167 par, pret atturas noraidīts, 168 par, pret atturas noraidīts, 169 par, pret atturas noraidīts, kompromis 12 par, pret atturas pieņemts, kompromis 13 par Kas par 13. kompromisu? Pret atturas pieņemts. 179 par. Zariš Vaiska kungs. I don't consider my amendment. Es neuzskatu, ka mans 178. grozījums ir ietverts 13. kompromisa grozījumā, tādēļ Gribētu, lai balso arī par manu grozījumu. As... Tas ir kā, kā kompromiss par geogrāfisko sabalansējumu. Par to ir sasniegta vienošanās. Tā ir vienošanās ar ēnu referentiem. Un tāda kolēģi ir arī tautas partijas nostāja šajā jautājumā bijusi. Mēs varam balsot arī par 178. Nu, labi, balsojam par 178. Kas par? Pret atturs noraidīts. Bet, nu, nemēģiniet vēl. Ir uh, pieņemts lēmums, es jau pretēji uh, noteikumiem ļāvu balsot, un uh, personāla balsojums ir uh, jāprasa iepriekš 179. par pret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 pret atturas norādīts. 185 par pret atturas norādīts. 186 par pret atturas norādīts. 187 par pret atturas norādīts. 188 par pret atturas norādīts. 190 par pret atturas norādīts. Mutiskais grozījums 3 par pret atturas pieņemts, 191 par pret atturas noraidīts, 191. Sākam pārbaudīt, sākam balsot. Beidzam balsot. grozījums 23 pār 21 pret pieņemts. Kas ir? Jā, kas ir noticis? No, you closed the vote, that's why. Ah, I closed it too early. Es pārāk ātri slēdzu balsojumu. Nu labi, tad uh, vēlreiz uh, sākam balsot. 191. Zeig mal gerade. Los. Still three missing. Aizvien trīs nav nobalsojuši. Ja, kein Problem. Nun, nun haben alle abgestimmt. Visi nobalsojuši. Skaidri pieņems 27 par 21 pret. 192 ir tehnisks jautājums, nav jābalso. Ja Dafkungs tam piekrīt, jā, labi. 193 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 14 par, pret atturas pieņemts.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 20, 21 par pret atturs noraidīts. 23 par pret. Tas nav atsaukts. 22 ir atsaukts. 23. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 25. par. 25. jā. 25. kas par? Pret. Atturas noraidīts. 26. par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 33, 34, 35. Nu, ir tāda ļoti plaša sadarbība dažādu frakciju starpā. Kas par? Pret atturas noraidīts. Trīsdesmit seši par. Pret atturas noraidīts. Trīsdesmit septiņi par. Pret atturas pieņemts.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 pret atturas norādīts. 58 ar mutisko grozījumu numur 4, kas par pret atturas pieņemts. 59 par pret atturas norādīts. Pārbaudiet. Labi, pārbaudam. 59.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 pret atturas noraidīts, viens par pret atturas noraidīts, divi par pret atturas pieņemts, trīs par pret atturas pieņemts, četri par pret atturas noraidīts, pieci divās daļās par pirmā daļa, kas par pret atturas noraidīts pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Tagad sastais par pret atturas noraidīts septiņi par. Jūs gribat pārbaudīt sesto? Jā, labi. Sesto pārbaudam.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 Tagad 295. Tas ir ietverts ar 7. kompromisu. 95 jābalso par, pret, atturas. Nav īsti skaidrs. Vēl vienreiz. Kas par 95? Kas pret? Atturas noraidīts. 96 par. Pret. 97 6 ir ietverts. Tagad ir 9, 7. Kas par? Pret atturas noraidīts. 9, 9 par. Pret atturas noraidīts. 9, 10 par. Pret atturas noraidīts. 9, 11 par. Pret atturas noraidīts. 9, 12 par. Pret atturas noraidīts. 9,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 Kont viens, nē, laikam nē. Nē, viss ir ietvers. Kont divi, tātad. Pret, atturas, norādīts. Kont pieci, par, pret, atturas, norādīts. Nākošais kont astoņi, par, kont 8 par, pret, at, noraidīts. Kont 11 par, pret, atturas noraidīts. Kont 12 par, pret, atturas noraidīts. 13 par, pret, atturas noraidīts. 14 par, pret, atturas noraidīts. Tagad jābalso elektroniski par uh, dokumentu kopumā. Sākam balsot. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 38 eh, pār 12 pret 1 atturējies pieņemts. Sirsnīgs paldies. Un es gribētu teikt, ka plenāra sēdē un Eštons kundzes Eh, klātbūtnes dēļ. Tas būs visdrīzāk nevis māja, bet jūnija plenārsēdē jau būtu saprātīgi diskutēt par šo ziņojumu eh, Eštāns kundzei klātesot. Tādēļ es domāju, ka Roberto piekrīt, es eh, varētu vēlreiz pirms frakcijas sēdes tikšos ar referentiem visiem kopā, lai varbūt, nu tad. Uh, varbūt vēl kādu pēdējo pieskaņojumu veikt, jo es tomēr redzēju, ka liberāļu un uh, citu priekšlikumu netika pieņemti un varbūt, ka var nu tomēr vēl uh, šo to uh, mainīt, nu, ja man novērojumi no šejienes ir bijuši pareizi. Tā kā es domāju, ka pirms plenārsēdes mums vajadzētu vēl vienu sarunu organizēt. Lēziņas konce. Nu, es tam nepiekrītu absolūti galīgi, nē. Ne Uh, neredz nekādu iemestu. Visi kompromisi ir izdiskutēti, ir uh, plaša saskaņa atrasta. Es nesaprotu, kādēļ tas tagad būtu jāatlūk. Un es esmu absolūti pret to. Dargā Lūzingas kundze, maijā Eštons kundze nebūs uh, plenārsēdē. Un šis ziņojums tiešām ir nu, domāts, ka tas būs tieši viņai, viņa būs adresēts, un tādēļ ar viņu vajadzētu diskutēt. Un tas, man liekas, ir saprātīgi, lai nu, mēs vienkārši to visu ne, nelaistu gaisā. Un tādēļ tieši tā mēs arī darīsim. Lūdzu, tagad kopas kundze. Jā, sociālistu grupas vārdā mēs iebilstam pret atlikšanu. Apvot. Apvot. No. Vas? No. Jā, kas? Es atbalstu Lozenes kundzes nostāju. Nē, mēs šobrīd nerunājam par Lozingas kundzes atzinumu. Mēs runājam par to, vai Golķerī Broka ziņojumu vajadzētu izskatīt jūnijā. That's uh, oh. totally different man. That's fine. <laughs> okay. <laughs> no, no, no, no. Uh, to the postponement of the Lozing report. Un tagad pāriesim pie Lozinga, Lozinga ziņojuma atlikšanas. We come now to the report. Un tagad nonākam pie nākamā ziņojuma, tātad Sabīna Lozinga ieroča eksports. Padomus kopējā nostāja. Un Lisekungs vēlas izteikties. Thank you. Dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja chciałem tylko powiedzieć, że... E, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es e, gribētu tikai vienu lietu teikt. Un tas ir saistīts ar e, dažādiem iemesliem. Mums bija jādiskutē ar dalību valstīm. Un tādēļ mēs domājam, vai šo balsojumu varētu atlikt. Bet tagad es domāju, ka mēs varam balsot un varam balsot šodien. Tā tad, nu, tomēr balsošana. Nu, tad balsosim. Frau Lösing, haben Sie... Losingskundze. Frau Lösing, noch irgend... Lēzingskundze, jūs teiksiet vēl kaut ko klāt, jeb arī mēs varam sākt balsot uzreiz? Wir Änderungsantrag 5. Tātad 65. grozījums par, pret, atturs pieņemts. 4. kompromiss par, pret, atturs pieņemts. Pārbaudīt vēlties labi elektroniski par 4. kompromisu. Beidzam balsot. Noraidīts ar 21 pret 21. Tad nonākam pie 68. 68. grozījums. Par? Pret? Atturas pieņemts. Kas ar pārējiem noteikti tie visi jābūt 67 par? Pret? Atturs noraidīts. 68. par? Pret? Atturs noraidīts. 69. par? pret atturs pieņemts. 70. par pret atturs noraidīts. 71. Nē, tie visi noraidīti kopā ar 68. Tātad 73. par pret atturs noraidīts. Sociālisti bija par, ja par, tad pieņemts. Tad pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski 73. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar divām balsīm vairākumā par. 74. 75. identiski par. Pret. Atturs Pārbaudīsim elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. 29 par 20 pret. Līdz ar to nonākam pie 79. par pret atturs noraidīts. 80. par pret, atturs noraidīts. 81. par, pret, atturs pieņemts. 83. par, pret, atturs pieņemts. 84. par, pret, atturs pieņemts. Bet labi, pārbaudīsim elektroniski. 84. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Es bija 29. Tādu pašu balsu vairākumu 29 par 20 pret pieņemts. Tātad nonākam pie piektā kompromisa par. Pret atturs pieņemts. Līdz ar to pārējiem tālāk pie 96. divās daļās pirmā daļa par. Pret. Jāpārbauda elektroniski. Abgelehnt. Es ist. Abgelehnt. Norēdīts. Par otro daļu tagad par. Pret. Atturs. Norēdīts. 97. par. Pret. Atturs. Norēdīts. Sastais kompromiss par. Pret. Atturs jāpārbauda elektroniski. Ja apšimus. Beidzam balsot. Kompromiss pieņemts ar vienu balsi. Posātkungs arī ieradies. Jūs notkavēs šo balsojumu. Pieņemts. Simt ceturtais par pret, atturs, norādīts. 105. par, pret, atturs, noraidīts. 108. par, pret, atturs, pieņemts. Tālāk valodnieciskas grozījums. Par to nav jābalso. 109. par, pret, atturs, pieņemts. 111. par pret atturs noraidīts. 112. par pret atturs pieņemts. 112. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot ar 28 par 21 pret pieņemts. Līdz ar to pie 117 par pret atturs noraidīts, 118 par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Nē, gan šķita, ka skaidri noraidīts. Nē, astotais kompromiss par pret atturs pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 22 par 24 pret. Nu, līdz ar to 119 par. Pret. Atturs pieņemts. Līdz ar to 9. kompromiss par. Nē, 121. grozījums vēl bija. Jā, 121. Par? Pret? Atturs noraidīts. Devītais kompromiss par? Pret? Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Devītais kompromiss. Beidzam balsot. 22 par 24 pret noraidīts. 120, nē, 123 par, pret, atturs noraidīts, 124 par pretatu pieņemts, tad nonākam pie 128 par, pret, atturs noraidīts, 130 par, pret, atturs pieņemts. 131, 132 identiski par, pret, atturs noraidīts, 133 par, pret, atturs pieņemts, 138 par, pret. Pārbaudīsim elektroniski. 138. Apšimums. Beidzam balsot. Pieņemts. 31 par 19 pret. 138 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 139 par. Pret. Atturs. Noraidīts. 140 par. Pret. Atturs. Noraidīts. 141 par pret, atturs, pieņemts. Desmitais kompromiss par, pret, atturs, noraidīts. Noteikti tāpat 22, 2 pret 24, bet labi pārbaudīsim elektroniski. Par 5 enthaltung. 5 atturējās, atminos labi. Beidzam balsot. Tieši tā. 22 par 24 pret 5 atturējās. Visu labu zināju. It's always 9, 29. Uh, jā, jā, tā arī ir. Ja ECR saka jā, tad kāds atturs, tad vienmēr ir šie 24, es jau zinu. Tā tad. Kas tad tālāk? 142 par? Pret? Atturs. Nav skaidrs. Vēl vienreiz par 142. par. Pret. Atturs pieņemts. Simt četrdesmit astais par. Pret. Atturs. Noraidīts. 147. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 149. par. Simtu četrdesmit devītais par, pret, atturs, noraidīts. Simtu piecdesmitais par, pret, noraidīts. 151. par, pret, atturs, noraidīts. 155. par pret atturs pieņemts. Mutiskas grozījums tur bija 155. 8. mutiskas grozījums. Nu pat, nu pat nobalsojām par to. Tas attiecās uz 24a jauno punktu. Nē, nav atsaukts. 153. ir atsaukts. Kļūda sarakstā. Tā ir kļūda sarakstā. 154. nav atsaukts. Balsojām nu pat par to, un tas bija jāpieņemts. 155. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 158. par. Pret 158 par, pret, atturs, noraidīts. 157 par, pret, atturs, jāpārbauda elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 27 par 23 pret pieņemts. 160. par pret atturas noraidīts, 162. par pret atturas pieņemts, 163. par pret atturas pieņemts, 164. atkrīt līdz ar to. Lūk, tagad 5 identiski par pret atturas pieņemts. 170. līdz 175. Kronberger grozījumā varam balsot blokā par, pret, atturs, noraidīts. Apsvērumu pirmais kompromiss par, pret, atturs, noraidīts. Līdz ar to astotais par, pret, atturs, noraidīts. Devītais par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais par, pret, atturas, noraidīts. Sešpadsmitais, sešpadsmitais. Desmitais tika pieņemts, tāpēc pārējie atkrīt. Sešpadsmitais par, pret pret, atturas pieņemts, 17. par, pret, atturas pieņemts, 18. par, pret, atturas noraidīts, 19. mutne lingvistisks rakstura grozījums, 20. par, pret, atturas pieņemts, 21. par, pret, atturas noraidīts, 22. par, pret, atturas pieņemts, 23. par, pret, atturs, noraidīts, 24. par, pret, atturs, noraidīts, 25. par, pret, atturs, pārbaudīsim elektroniski. Es domāju, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. 25, 25. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts 16 par 31 pret. Pilnīgi nepareizs aplēs no manas puses. Nu tad tālāk. 28 par. Pret. Aturs pieņemts. 27 par. Pret. Aturs pieņemts. 28 par. Pret. Aturs pieņemts. 29. 30 par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 pret atturs pieņemts. 43, 44. par pret atturs pieņemts. Trešais kompromiss par. Jā, tiešām jums taisnība bija jā, jāatgriež vēl pie 43. par, par 43. par pret, atturs, noraidīts. Trešais kompromiss par, pret. Nē, 44. tika pieņemts. Pieņemts, tāpēc trešais kompromiss tagad. Vēl vienreiz par trešo kompromisu par. Sekretārs man noveda pilnīgi aizmisumā. Kad tad atturas pārbaudīt. Nu, ja, nu, ja man šeit būtu tas pats vairākums un mazākums 24 pret 22. Beidzam balsot. Jā, tieši tā 24 par 23 pret 5 atturējās. Hm? Pieņemts. Līdz ar to 49. par pret atturs. Pieņemts. 52. par pret pret, atturas noraidīts, 53. par, pret, atturas noraidīts, 55. par, pret, atturas noraidīts, 54. par, pret, atturas pieņemts, līdz ar to 57. par, pret, atturas pieņemts.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 pret atturs pieņemts. Tātad ievilkums pirmais grozījums par pret atturs pieņemts, otrais par pret atturs pieņemts, trešais par pret atturs pieņemts, ceturtais par pret atturs pieņemts, piektais un sastais valodnieciski, par to nav jābalso, septītais par pret atturs pieņemts Noraidīts. Tad otrais mutiskais grozījums par pret atturs pieņemts. Tālāk balsosim elektroniski gala balsojumā par visu ziņojumu kopumā grozītā veidā. Sākam balsot. Against. Ja, die meisten Änderungsanträge haben gewonnen. Also, meine Damen und Herren, Dāmas un kungi, gleichgehörte. Ja jūs uzreiz būtu uzklausījuši un ja mēs būtu nolēmuši visu atlikt, tad jūs būtu ietaupījuši gan man, gan jums pašiem daudz uh, darba. Līdz ar to noraidīts šis pieteikums.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 Viņš vienmēr ievēro uh, viņa uh, grupas vēlēšanas, ar, uh, balsošanas sarakstu, bet viņš bija vienīgais. That is loyalty. Nu, tā ir lojalitāte. Austrālijas ārlietu ministrs ieradīsies zālē kuru katru minūti, tāpēc lūdzu palieciet zālē un nedodieties prom. Nu, viņš ir ļoti gāri tālu ceļu mērojas, lai pie mums nonāktu. In between I have to make a telephone call, you know, take over. Thank you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 Ich eröffne jetzt die Sitzung. Tagad sākam sēdi. Un uh, sveicu Austrālijas uh, ārlietu ministru. Esiet uh, ļoti laipni sveiks. Labi, ka jūs uh, varējāt ierasties un tagad dod jums vārdu. Verständlich.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 Members, members of the parliament. Broka kungs, parlamenta deputāti. Man, kā Austrālijas ārlietu ministram, ir liels gods šodien ierasties pie jums un runāt par mūsu attiecībām ar Āziju. Esmu pārunājušos jautājumus ar Eiropas Savienības vēstniekiem Kanberā un esmu vienmēr teicis, ka Austrālija un Eiropas Savienība ir savstarpēji partneri, mums ir vienots apņemšanās demokrātijas vārdā, cilvēktiesību vārdā, labas pārvaldības vārdā un bieži vien koordinējam savu darbību. Un Austrālija un Eiropas Savienība abas ir atcēlušas sankcijas saistībā ar Mjanmas demokrātijas procesu. Tas ir viens labs piemērs, un Austrālija sadarbojas ar Eiropas Savienību no ceļā uz demokrātiju. Mūsu vērtības ir balstītas uz Eiropas demokrāt, revolūcijās panāktajām vērtībām, kā demokrātija, un arī apziņa par vides apsvērumiem ir būtisks elements. Austrālija ir dabisks partners Eiropas Savienībai, un tieši tādēļ ir būtiski atzīmēt, ka Austrālija ar, ar saviem iedzīvotājiem, kas arī ir cēlušies no Eiropas, pagājušajā gadā izdarīja apņemšanos tik lielā mērā sadarboties ar Āziju kā nekad iepriekš. Austrālijas valdības politika ir sekojoša. Austrālija atrodas ļoti labā vietā, lai iesaistītos attiecībās ar Āziju, un šī politika saucas Austrālija Āzijas gadsimtā. Priekšsēdētāji šai komitejai vēlētos norādīt, ka šī revolūcija, kas ir notikusi pēdējo 50 gadu laikā Āzijā, nav tikai ekonomiska rakstura pārmaiņas. Papildus tam ir jārunā par Āziju kā vienu no vietām, kur ir visātrākā modernizācija pasaules vēsturē, bet ir jārunā arī par sociālu raksturu revolūciju ceļā uz labiem rezultātiem. Pirms 30 gadiem Indonēzijā tikai divas trešdaļas bērnu apmeklēja pamatskolu. Šobrīd saskaņā ar Pasaules bankas datiem gandrīz visi, Indone gandrīz visi bērni Indonēzijā pabeidz un apmeklē pamatskolu. 2009. gadā aptuveni 1,20 daļa, ne, tas ir pagātnē, 1,20 daļa uh, skolēnu Taizemē, Hongkongā, Filipīnās apmeklēja skolu, bet šobrīd vesela ceturtā daļa bērnu apmeklē vidusskolas un mācās arī augstākajā izglītībā. Un aizvien lielākā mērā arī Azijas skolēni apmeklē um, augstskolas pasaulē. 2000. gadā mēs um, izskaudām polio. Um, Melīt. Āzijā, un nu ir arī samazināti rādītāji attiecībā uz bērnu mirstību. 1999. gadā Kambodžā tikai 53 meitenes uz katriem 100 bērni, uh, zēniem apmeklēja skolu, bet nu Kambodžā 82 meitenes prestatā 100 zēniem apmeklēja skolu. 91. gadā Ķīnā uh, um, tās bija 75 meitenes uz 100 zēniem, bet, nu, šobrīd meitenes skolu apmeklē vēl vairāk nekā zēni. Ķīnā un Taizemē pagājušā gada beigās sievietes meitenes apmeklē skolas vairāk nekā zēnu un redzam, ka Āzijā situācija ir mainījusies. Un jārunā ne tikai par Ķīnu. To gribēju uzsvērt arī šai komitejai. Ir arī daudz citu uh, um, šo dzinēju spēku Mongoliju, piemēram, kas ir ātrāk augošā ekonomika pasaulē, kura tiek paredzēts, ka šajā gadā pieaugs pat par 15%. Bet šī valsts ir apzināti pieņēmusi lēmumu 90. gadu laikā kļūt par daudzpartiju de demokrātiju. Tas nozīmē, ka cilvēkiem tiks ļauts noteikt, kā izvēlamies valdību. Uh, Un šādā veidā um, izvēlēta valdība ir pārstāvēta arī Eiropā, un arī Mongolijai ir jāizsaka atzinība. Arī Indonēzijā, kas ir būtiski Austrālijas partneris, ir uz uh, modernizācijas ceļa, jo tā ir musulmaņu valsts, kas uzticas savai valdībai, daudzpartija demokrātija, ar brīviem masu mēdījiem, valsts uh, prezidents un uh, ministru kabinets, kas uh, ir atbildīgi parlamenta priekšā. Uh, Tur notiek publiskas diskusijas un debates. Un šajā valstī liels uzsvars tiek likts uz cilvēktiesību ievērošanu, um, policijai un militāriem spēkiem ir atbildība, un šī valsts aicina arī citus uh, ceļu, uh, izvēlēties demokrātijas ceļu. Indonēzijas prezidents ir norādījis, ka um, demokrātijas loma Un tas tiek atspoguļots arī viņu ārpolitikā, ievērojot cilvēktiesības, nodrošinot miermīlīgu konfliktu samierināšanu starp valstīm un tādējādi nodrošinot demokrātiju. Un tas viss atspoguļojas Indonēzijā, kas ir attīstības valsts. Azijas reģionā ir daudz šādu stāstu, varam runāt par Japānu un nedrīkstam ignorēt uh, demokrātijas lomu Japānā. Japāna mūsdienās atzīst um, un ir tikuši pāri eh, socioekonomiskiem izaicinājumiem šajā valstī. Un Japānas, um, Japāna palīdz um, valstīm cīnīties ar humanitārām krīzēm visā pasaulē. Un šī demokrātija ir pieredzējusi arī valdības pārmaiņas, uh, un Japāna ir būtisks Austrālijas partneris, un varu vēlreiz tikai atkārtot, ka ir daudz šo stāstu, kas uh, ļauj mums pieredzēt um, Āzijā notikušo revolūciju. Austrālija atzīst, ka Āzija uh, saražo 50% uh, visas pasaules uh, preču apjoma, bet pavisam drīz Āzija arī patērēs 50% šī apjoma. Un tas ir saistīts ar to, ka Āzijā pieauga iedzīvotāju vidus klase, un līdz 2030. gadam Āzijā būs 2,5 miljārdi šo vidējās klases patērētāju, vidējās šķiras patērētāju. Un ir jādomā par Indonēziju un I Indiju, jo līdz 2000. 2030. gadā vidējais vecums būs 29 gadi, bet ir arī divi draudi, kurus nedrīkstam aizmirst šajā izaugsmes ceļā, kad uh, valsts iet uh, Taivānas, Korejas, Singapūras ceļu, un tam pretī ir Japānas ceļš - demokratizācija, urbanizācija, bet pastāv divi riski šai tendencei. No viens puses jādomā par uh, vidējo ienākumu um, šo izaicinājumu un uh, pārvaldības problēmām, tajā skaitā korupciju, uh, arī fiskāla rakstura problēmām, kas neļaus uh, šīm valstīm pāriet no vidēji ieņēmumu uh, valstīm uz bagātām valstīm. Um, šīs problēmas ir jārisina ar uh, reformām gan ekonomikā, gan arī nodokļu jomā. Otrs risks, ko nedrīkstam aizmirst, un šeit gribētu atsaukties arī uz Pasaules bankas uh, ziņojumu, uh, Ķīna 2030. Tur ir um, aprakstīta Ķīnas ekonomiskā pieredze, kā veiksmes stāsts, slavēta Ķīnas um, reakcija uz pasaules izaicinājumiem saistībā ar infrastruktūras izstrādi un izveidi, bet šajā Pasaules bankas ziņojumā, ko, savā ziņā, ko daļai apmaksāja arī Ķīna, aicina Ķīnu nodrošināt vēl vienu šādu ekonomisku izraušanos, lai stiprinātu tirgus ekonomiku, veicinātu privatizāciju un nodrošinātu gan juridisko, gan korporatīvo pārvaldību. Bet ziņojumā tiek brīdināts, ka tas ir tas ceļš, kas Ķīnai jāiet. Un šo Pasaules banku ziņo, Pasaules banku ziņojumu varētu patiesībā piemērot arī citām reģiona valstīm, kam šobrīd jāskars ar um, izaicinājumu pārpilnām reformām. Uh, Nu, tāds ir šis izaicinājums saistībā ar vidējiem ieņēmumiem valstī un izraušanos no tā savā ziņā. Otrakārt, Āzijas reģionā ir jārunā par drošības riskiem, kas ir balstīti uz uh, konfliktiem par teritoriju. Šāda veida konfliktus redzam uh, Dienvidu Ķīnas jūrā, arī Austrum Ķīnas jūras reģionā. Austrālija šajos teritoriālos konfliktos neiesaistās Tomēr mēs domājam, ka šie konflikti jārisina saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, tajā skaitā arī ANO konvenciju par jūras tiesībām. Mūsuprāt, ir vērts to darīt, domājot arī par nolīgumiem saistībā ar resursu sadali starp šīm konfliktā iesaistītajām pusēm. Citiem vārdiem sakot, mūsuprāt, ir vērts nolikt uh, malā konflikts par suverenitāti kā tādu un līgumus uh, slēgt saistībā ar resursu sadalījumu, kā arī šīs attīstības nesto ieguvumu sadalījumu. Un um, Dienvidaustrumāzijā ir trīs šāda veida precedenti. Šobrīd Dienvidaustrumu Ķīnas uh, jūras reģionā uh, ir konflikts starp Ķīnu un Vietnamu, starp Ķīnu un Filipīnām un Ķīnu un Bruneju. Šie konflikti rada mums lielas bažas, un tā, to rezultātā varētu rasties pārpratumi, un arī tas varētu novest pie spēka pielietošanas. Tātad Ķīnas un Japānas um, bijušie konflikti mums parāda, ka ir šādu, šāds pārpratumu risks, tādēļ uh, Dienvidķīnas jūrā mēs aicinātu tomēr abas puses iesaistīties dialogā, lai saprastu, vai ir dzīvotspējīgi šādi līgumi, kas ir balstīti uz resursu sadali. Tā vietā, lai mēs vienkārši paildzinātu konfliktu, konflikts par suverenitāti. Austrālija ir arī ASV sabiedrotais, bet, jāsaka, mūsu attiecības ar Ķīnu ir kļūst aizvien svarīgāks. Pirms divām nedēļām Austrālijas uh, premjerministram bija iespēja tikties ar uh, premjerministru Lī un arī Ķīnas prezidentu un noslēgt strateģiskās partnerības nolīgumu. Tur ir paredzētas regulāras tikšanās uh, reizi gadā starp abām pusēm. Gribētu atsaukties arī uz to, ko teica Singapūras uh, premjeras par Ķīnas izaugsmu. Viņš norādīja, ka miers un drošība um, Austrāla, Azijas un uh, Klusā okeāna reģionā mainīs Ķīnas lomu kā tādu ienaidnieku Eiropai un padarīs to par izglītī, izglītotu un attīstītu kosmopolītisku, startautisku spēku, kas raugās nākotnē. Uh, Un redzam, ka ir vairākas iespējas, vairāk ceļu, ko Ķīna varētu nākotnē izvēlēties, un nevaram jau neko izslēgt. Var jau, varbūt tāda situācija, kā ASV un Ķīnas savstarpējās attiecības noris konflikta gaisotnē, bet mūsuprāt ASV uh, ir pozitīvi jāvērtē pārmaiņas Ķīnā, ka tās nāks par labu gan ASV, gan arī visai pasaulē. Un nevajadzētu liekt šo turpmāko sadarbību tīri diplomātiskā līmenī. Tādēļ sadarbība ar Ķīnu nāk par labu gan mums, gan arī visai pasaulē. Mūsuprāt, ASV um, klātbūtne Āzijas un uh, Klusā okeāna reģionā ir labākais veids, kā nodrošināt stabilitāti, labklājību un mieru šajā reģionā. Ja paraugamies uz Ziemeļa Austrumāziju un uh, problēmām Korejas pussalā, tad uh, ir iespējams novērot, ka ASV uh, klātbūtne ir ilgstoši garantējusi mieru un stabilitāti. Arī mūsdienās ASV klātbūtne ir būtiska, lai um, nodrošināt stabilitāti starp Japānu un Ziemeļu Koreju un um, Ziemeļkorejas šiem stabilitātes traucēšanas mēģinājumiem. Nobeigumā gribētu pievērst jūsu uzmanību um, Āzijas, uh, Dienvidu Austrum Āzijas uh, valstu būtiskai lomai pasaulē. Uh, iedzīvotāju skaits ir aptuveni 500 miljoni. Um, Dienvidu Austrum Āzijā un um, Austrālija atzīst šo reģionu kā svarīgu un būtisku cik vien lielā mērā iespējams mēs mēģinam uh, arī vērst mūsu ārpolitiku uh, šajā virzienā, jo pirms um, ASV un pārējā pasauli pieņēma pārmaiņas Mjanmā, ASEAN mums norādīja, ka uzsāktās reformas, ko uzsāka prezidents Tims Sein, nebūs. Um, mēs vairs neatgriezīsimies atpakaļ pagātnē. Šis ir svarīgs process, un arī valdība uzņēmās risku atsakoties no militāro spēku izmantošanas un izmanto, izvēloties demokrātijas ceļu. Un, kad es pagājušā gada vidū devos uz Mjanmu, es tikos ar prezidentu Tinseinu un teicu, ka Austrālija atceļ savas sankcijas. Un šobrīd varu apsveikt Eiropas Savienību ar vakardien paziņoto uh, ka arī Eiropas Savienība pilnībā atceļ savas sankcijas. Beigu beigās um, ASEAN bija taisnība saistībā ar Mjanmu, un ASEAN ir uh, sociālās integrācijas un kultūras centrālais elements. Protams, arī reģionālā sadarbība ir būtiska, lai nodrošinātu, ka šī izaugsmas trajektorija Dienvidu Austrum Āzijā un arī patiesībā visā Āzijā turpināsies nesot uh, sociālos labumus, kā piemēram uh, cīņa ar um, dzimumu līdztiesības trūkumu un um, pagarinās arī um, paredzamais cilvēku dzīves ilgums, kas ir būtisks. Priekšsēdētāji, liels jums šodien paldies par iespēju man uzstāties jūsu komitejā un būšu gatavs un ar prieku atbildēšu uz uh, jautājumiem, ja de deputātiem tādi būtu. Paldies, sirsnīgs paldies. Paldies par šo lielisko ievadu. Nu, dienu prieks, ka varam noturēt šīs debatas jo līdz ar to mums parādās iespēja paskatīties lūk uz šo kontinenta daļu no tāda pavisam cita skatu punkta. Mums arī jāredz tas, kas šai sakarā ir arī attīstība un ietvar līgums, un šeit ir tāda diezgan liela dinamika, bet, nu, atļaujiet vienu punktu īsi pārtraukt. Es tikko saņēmu ziņu, ka Eiropā mea lūdz atbalstīt, jo Alepo Sīrijas ortodoksais um, garīdznieks ir nolaubīts, tas ir, tie ir atbild, atbrīvotie reģioni šoferi nogalinājuši uzbrukumu laukā, un es domāju, ka jūsu vārdā un arī mūsu komitejas vārdā es varētu mēģināt uh, palīdzēt, un ja jūs piekrīt, tad es šādā veidā rīkošos. Sirsnīgs paldies! Un tagad jautājumi. Pirmā jautājuma uzdos Komeškundu. Thank you, minister. Paldies, ministra kungs, bija ārkārtīgi liels prieks jūsos klausīties. Tiešām ļoti lielā mērā piekrīt jūsu izklāstītajai analīzai par to pozitīvo daļu, kā arī dzen par draudiem Man ir viens jautājums, kas izriet no tā visa. Pie tā nonākšu tūlīt. Un pamatoties uz jūsu analīzi, vai jūs teiktu, ka Ķīna varētu piedzīvot tādu kā burbuli, un tas varētu sprākt tautsēmniecībā, ekonomikā, ar, protams, milzīgām sekām visam reģionam, ne tikai ķīniešiem. Turklīt Turklāt, ko jūs domājat par to, kā Ķīna rīkojas vai nerīkojas attiecībā uz Ziemeļkorejas krīzi? Mēs taču zinām, cik tas viņiem pietuvināti un cik ļoti svarīga ir Ķīnas nostāja šai ziņā. Un jāsaka, patiešām, eh, nu, bāžas rada šis Ziemeļkorejas režīma darbības veids. Turklāt gribēju vaicāt jums vēl ko. Pastāstiet mums, lūdzu, par nodokļu paradīzēm. Jūs teicāt, lūk, Taivāna, Singapūra, Hongkonga. Jūs teicāt, ka šīs pilsētas, lūk, kļūst par lielākajām nodokļu paradīzēm pasaulē, tīpaši tiem mm, iedzīvotājiem, kas dzīvo Āzijā un Ķīnā, kur viņi nevar īstenot nekādas investīcijas. Cik lielā mērā šis, šī parādība tiek skatīta ar bažām? reģionā kopumā un Austrālijā tāpat, jo gal galā tas taču nozīmē kaut kādus tiesiskumu principu pārkāpumus. Un ja mēs vēlamies īstenot tiesiskuma principus, tad katrā ziņā nodokļu paradīzes ir viens no draudiem. Šis process, par ko jūs runājāt, lūk, saistībā ar ceļu uz demokrātiju, ir saistīts arī ar tiesiskumu ļoti labi. Esam piedzīvojuši kādu progresu gūst Indonēzija, tad, kad šis jautājums tika atrasināts, bet, nu, diemžēl, diemžēl Ķīnā gan to vēl nemanām. Vēl viens jautājums. Par Mjanmu jeb tās vecais nosaukums Birma. Jūs teicāt, lūk, pārmaiņas ir novērots un ASEN jau bija tās paredzējis. Nu, šīs e, izmaiņas šķiet notika tāpēc, ka režīms gribēja tikt vaļā no Ķīnas. Bet vai tagad nepastāv drauds, ka mēs šo situāciju kaut kādu iemeslu dēļ nelielu uh, izmaiņu dēļ, teiksim, Mangsang Sūči iecelšanas parlamentā dēļ, eh, iz, iztūkosim kā ceļu uz demokrātiju, bet faktiski tas tā nebūs. Ko jūs domājat par viņu un par viņas partiju? Ņemot vērā, ka tomēr turpinās apsti, apspiešana attiecības atsevišķiem etniskiem grupējumiem, ko jūs domājat par visu šo attieksmi no jaunas valdības puses? Un visbeidzot. Austrum Timor vēl viens stāsts ar veiksmīgām beigām. Uh, kā mēs zinām. Vai jūs varētu pastāstīt sīkāk, kā turpinās sarunas ar Austrumu Timoru, jo viņiem taču tas ir tik ļoti svarīgi? Paldies! Paldies, sirsnīgs paldies! Tagad Nēc kundze. Un es lūdzu nedaudz mazāk uh, laika izmantot nekā Anne, kas ir tik ļoti zinoša, un tādēļ viņai bija nepieciešams uh, ilgāks laika brīdis. Darīšu, ko varēšu. Nu, visi jau zina priekšsādātāji, ka jūs nākat klajā ar ļoti īsiem uh, izteikumiem pa vidu priekšsādātāji centīšos sekot jūsu paragumu ministra kungs. Laipni lūgt mūsu vidū, paldies par visu, ko teicāt. Nu, tā ir sagadījies, ka es negrasos jums stāstīt savas dzīves stāstu, tas varbūt šis interesants, bet nu tā gadījies, ka es un mans vīrs esam ļoti daudz ceļojuši tieši Dienvidāzijas reģionā, un daudzās no nu, jūs pieminētajām valstīm esam bijuši plaši padziļināt esam tās skatījuši. Vienmēr ar prieku lasu ang avīzēs angļu valodās mm, šīs, šo valstu avīzes, jo citas mums, protams, nebija saprotams. Un atceros, ka mēs bijām Singapūras tirniecības eh, pasākumā, kur tika citēts eh, Kris Batens, sakot, ka lūk, mm, un viņa vārds uzvārds tika izmantots kā apvainojums, un tas tā kāds ļoti dīvaini. Uh, Nu, tātad esam redzējuši ļoti daudz no šīm valstīm, redzējām, kā tās mainās, redzam, kā tās attīstās, esam redzējuši arī tos centienus, ko jūsu valsts esot izdarījusi eh, daudzu valdību gaitā, lai uzlabotu attiecības ar eh, lielākajiem Āzijas partneriem un vairākumu no tiem. Tas tikai saprotami. Uh, Jums bija visi pamati norādīt, ka progress ceļā uz demokrātiju ir gūts daudzās valstīs, bet dažas no šīm valstīm, protams, joprojām ir diezgan eh, briesmīgi režīmi. Nu, piemēram, lūgu Brunejā attieksme pret opozīciju ir vispār ārpus jebkura saprāta robežām. Gribu uzdot jums, ministra kungs, pavisam konkrētu jautājumu. Kāds ir jūsu valdības Um, uzskats attiecībā uz Taivānu? Ko jūs domājat par Taivānu? Nu, pieņemu, ka jūs atbalstat vie Ķīnas vienas valsts politiku, bet praksē, kā jūs skatāties uz šiem jautājumiem? Kā jūs redzat šo pretstatu, jo, tai, un, jo Taivāna, protams, domā kaut ko vienu, un tai arī ļoti liela nozīme tajā, kas notiek abās šajās Ķīnas jūrās. Būtu interesanti zināt, kas jums par to sakāms. Protams, man bija arī tas prieks apmeklēt Austrāliju visu šo ceļojumu gaitā, bet ar ļoti lielu nepacietību gaitīšu jūsu domas par Taivānu. Paldies! Eh, Teokārus. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji. Es arī gribu jūs eh, sveikt šeit Eiropas parlamentā, ministra kungs. Gribu tikai teikt, ka ārkārtīgi apbrīnoju Austrāliju un jūsu nāciju, kā arī jūsu dominējošo lomu Dienvidu Āzijā un visā šajās uh, klusā okeāna Dienvidu valstīs. Tā tiešām ir lieliski. Esmu pati to piedzīvojusi no saviem piedzīvojumiem šajā reģionā. Austrālija ārkārtīgi svarīgu lomu spēlējam arī mieru veicināšanā un labāku attiecību veidošanā starp Āzijas valstīm pašām. Pat attiecībā uz Kipru šī loma parādās. ANO pārstāvs, kā jūs zināt, ir bijušais Austrālijas ministrs. Negribu īsti pat uzdot jautājumus, bet gribēju tikai paust savu vēlmi un nu, tādus la vislaba vēlējumus, lai veiksmīgi noslēgtos sarunas par partnerības nolīgumu. Un kā referente solu, ka darīšu visu, kas iespējams, lai šis nos, šis eh, pasākums arī veiksmīgi noslēgtos. Paldies. Butikofer kungs. Thank you, chair. Paldies priekšādātāji. Ministra kungs, nu mans pirmais jautājums jums ir šāds. Tas attiecas uz jūsu izklāstītu analīzi par to, kāda ietekme ir ASV tā sauktajam e, fokusam uz Āzijas klusā okeāna reģionu un ASEAN. Man ir radies iespējas, ka kopā ar neseno Ķīnas pasākumu kopumu, šķiet, ka pastāv ar vien vairāk kaut kas tāds, ko varētu sākt par tādu sakritību, pilnu virzību, spiedienu izdarīšanu uz asēnu, savstarpējo saskaņotību. Kā jūs to vērtējat? Otrs jautājums saistīts ar Austrālijas un Ķīnas attiecībām. Jūs teicāt, ka jums šobrīd ir noslēgta strateģiska partnerība. Vai tā ir partnerība, kas pamatojas uz kopīgām vērtībām, uz kopīgām interesēm? Kas ir šīs partnerības pamatā? Jūs citējāt Nīgvan jau, un tajā citātā, ko jūs izmantojāt, tā viņš šķiet, ka viņš norāda, ka Ķīnas lomas attīstība ir tieši atkarīga no tā, kā pret Ķīnu izturs rietumi. Vai jūs tam piekrītat? Tad, tad Vai tad Ķīnas uzvedībai nav nekādi pamati un saknes pašā Ķīnas vēsturē un pasākumos? Ja tas atkarīgs tikai no tā, kā mēs izturamies. Jūs teicām, ka Ķīnas celšanās ir uh, izaugsme, ir labs, laba lieta, bet cik ilgu laiku tad tas būs pozitīvi, ja Ķīnas ārlietu politika kļūs ar vien uh, pārliecinošāka un uh, sevi apliecinošāk. Un visbeidzot, vai jūs varētu sīkāk pastāstīt par iz, pārmaiņām, ko ārlietu uzvedība izpa, iz, kā, īsteno Ķīna pavisam nesen attiecībā uz šīm salām, par ko viņai ir strīds ar Japānu? Uh, you, uh, for... Paldies, priekšādātājs, turpina Tanakungs, esmu šeit. Sveicu jūs ļoti atzinīgi. Nav Nav bieži tā, ka mēs redzam ministrus no kādreizējās Britu eh, valstu savienības. Mums, mums šeit ir Kipra un Malta un Lielbritānija no šī kopējā struktūras. Uh, Bet priecājamies redzēt šeit arī jūs. Kā jūs zinat, tad Dienvidu Koreja un Singapūra ir noslēguši brīvās tirniecības nolīgumus ar ES, un šobrīd sarunas par tādiem risinās arī ar uh, Indiju un Japānu. Es nezinu, vai Austrālija arī izdosies šādu līgumu noslēgt. Mans jautājums jums ir šāds, tas saistīts ar drošības un aizsardzības sadarbību, tīpaši pirātismu apkarošanā pie Somālijas krastiem. Uh, pie Somālijas puseles krastiem, un šī visa operācija Atalanta, Austrālija, vai jā, Austrālija vēlētos sadarboties ar šo operāciju, jo, protams, ka te arī savu lomu spēlējam apkarot starptautisko terorismu. Jūs gaugulā esat arī nereti krituši par upuru, gan, nu, Bālī atcerēsimies sprīdzināšanu, gan daudz kur citur. Govešas kundze turklāt pieminēja uh, arī šo mm, Mjanmas etniskās minoritātes apspiešanu un tā tālāk. Jūs turklāt runājāt par kopīgu resursu izmantošanu un atteikšanos no suverenitātes. Es esmu Taivāns draugu grupā Un e, šeit ir arī, protams, e, plāns izstrādāts viņiem, vai jūs esat to redzējis, un tas tieši runā par jūsu pieminēto lūk šādu atteikšanos no teritoriālām prasībām un kopīgu resursu izmantošanu, pievēršoties kopējai jūras resursu izmantošanu. Varbūt, ka jūs varētu izlasīt šo dokumentu, manuprāt, tas liekas ļoti piemērots risinājums, kas ļautu mazināt spriedzi starp Ķīnu, Taivānu un Japānu arī attiecībā uz šo strīdu par salām. Vēl viens jautājums. Kā jūs plānojat veidot attiecības ar Indiju, kas norisinās šajā jomā? Protams, Indija arī ir demokrātiska Britu Savienības valsts. Vai šīs saiknes jums ir ciešas, tā ir valsts, kur es lielā mērā atbalstu tieši šajā ziņā, un arī es esmu tas, kas dibināja Indijas draugu biedrību pirms vairākiem gadiem. Tālāk Austrum Timor nesen redzēja dokumentu, kur tiek minēta Austrālija un Austrālijas uzņēmumi, kas pārsvarā iegūst naftu pie tās krastiem un savukārt nemaksā nodokļus atbilstīgi šai jaunizveidotājai valstī. Vai jūs varat komentēt šīs apsūdzības, vai tajās ir kāds pamats, kas notiek ar sadarbību starp kan Kanberu un Austrum Timoru attiecībā lūk uz šiem offshore naftas ieguvēju kompānijām. Foss, the... E nu un tālāk eh, parlamenta viedās delegācijas vadītājs attiecībām ar Austrāliju. Paldies priekšādātāji, liels paldies par jūsu komentāriem. Es ļoti priecājos, varu sēdēt šeit Briselē un Eiropas parlamentā negribu savos izteikumos pievērsties ārlietām kā tādām, drīzāk gribu pievērsties tādiem vispārīgākiem aspektiem, kas saistīti ar ES un Austrālijas attiecībām. Mums bieži norit starpparlamenta sanāksmes starp Austrālijas federālajiem parlamentiem, mūsu parlamentiem. Šādas sanāksmes notiek jau kopš 1981. gada, un viena no nesenākajām šādām, ka šī gada februārī kad septiņu deputātu delegācija no Eiropas parlamenta apmeklēja Sidneju, Kanberu un Adelaidi. Un īpaši iespaidīgi delegācijas deputātiem bija tas, ka visur, kur viņi bija, viņi dzirdēja stāstu par to, kā Austrālija maina šobrīd savu fokusu un vairāk dinamizē šo attieksmi pret Āziju, cenšoties izmantot milzīgo Āzijas tirgus potenciālu. Uh, kad savukārt runas par eiro ir kļuvušas vecmodīgas un Eiropa tiek redzēta, ka tad sklerotiska vecā pasauli, kas pārlieku pārņemta pati ar savām problēmām un eirozonu. Lai arī apbrīnoju uh, Austrālijas entuziasmu un vēlmi meklēt jaunus tirgus un izmantot iespējas Dienvidāzijā, mēs tomēr domājam, ka varbūt varētu kaut kādā veidā līdzsvarot Austrālijas attiecības un jūsu attiecības ar Āziju būtu jāveido tā, ka tas nenāk par sliktu tradicionālajiem e, sabiedrītajiem Eiropā. Gribu uzsvērt vēl vienu jomu, kur ne tikai Austrālijai svarīgu lomu spēlējam, bet arī Eiropai kā tādā, respektīvi klusais okeāns. Mm, netiek runāts daudz par to, ka Eiropa ir lielākais attīstības palīdzības donors. 650 tūkstoši Eiropas pilsoņi dzīvo šai Dienvidāzijas reģionā. Diemžēl Eiropas klātbūtne nav īpaši redzama un jūtama. Uh, Arī loma nav īpaši spēcīga un atzīta. Vai Austrālija un Eiropa šai ziņā nevarētu plānot kaut kādus veidus, kā ciešāk sadarboties un attīstīt ģeopolitisko sadarbību klusā okeāna reģiona valstīs, nu, piemēram, Austrum, Tīro, tī, eh, Timorā, Zālamana salās, Fidži un tā tālāk. Un trešām kārtām Gribu runāt arī par Austrālijas būtisko lomu 2013. un 2014. gadā starptautiskajā ANO drošības padomas fórumā, ņemot vērā, ka tā uzņemsies G20 dalību no šī gada novembra. Gribētu dzirdēt no jums, ministra kungs, kas jums sakāms par Austrālijas mērķiem ANO līdzdalības ietvaros un kā jūs domājat šīs struktūras vadīt. Paldies! Lies paldies. Nu, ministrs ir saņēmis ārkārtīgi daudz jautājumus. Nu, tad varbūt došu viņam iespēju atbildēt tagad, un tad organizēsim nākamo raundu, kur sāks pirmā jēglas skundze. Ministra kungs, jums vārds. Chair, thank you very much. On the Security Council. Paldies. Par drošības padomu runājot. Mūsu saistības lielā mērā būs saistīts ar mieru uzturēšanu, īpaši Zālamana salas austrum Timors pieredzi ņemot vērā, kur esam veidojuši mieru pēc tam, kad ir bijuši ļoti destruktīvi konflikti šajos reģionos. Mūsu pieredze pilnīgi noteikti ir eh, tāda, kas ņems vērā arī ANO pieredzi eh, Āfrikā mieru uzturēšanā un veidošanā. Un drošības padomas jautājumi, protams, lielā mērā saistīti ar Āfrikas pilsoņu kariem. Mums ir pieredze, eh, kā jau teicu, Austrum Timorā un Zalman salās, un mūsu pieredze, domāju, varētu būt liederīga. Mūsu iesaistīšanās G20 būs lielā mērā veltīta tieši izaugsmai un darba vietām pasaules ekonomika. Atzinīgi vērtē padziļināt sadarbību starp abām pusēm, arī pie attīstības palīdzības. Par to jau vakar bija sarunas. Es domāju, ka partnerības ietvaros varam paredzēt pat tādu scenāriju, kur mēs tiešā veidā vēršam Eiropas palīdzību uz kluso okeānu, kur mums ir īsti patiesa interesi. Tāpat savukārt jums Āfrikā savukārt būs iespēja Austrālijas palīdzību tad konkrēti mērtiecīgi izmantot. Es domāju, šāda sadarbība būtu liederīga. Tālāk Tanaka kunga jautājumi. Brīvās tirniecības nolīgums starp abām pusēm šobrīd nav darba kārtībā. Nu, vismaz nav tāds projekts, pie kā tiek strādāts. Bet mēs strādājam šobrīd pie ietvaru nolīguma. Uh, un redzēsim, kādā virzienā tas iet un kādas ir iespējas virzīties tālāk. Par attiecībām ar Indiju runājot, mēs piedāvājam Indijai to, ko viņi vēlas visvairāk, respektīvi urāna eksportu. Mēs to ņemam no viņiem un šobrīd nu, risinās sarunas ar Indiju par drošības klauzulu, kas tādā veidā regulētu urāna pārdošanu no Austrālijas raktuvēm uz Indijas tirgu esam novērojuši, ka Indija ar gatavību runāt par strateģisku raksturu jautājumiem, gan par tādiem jautājumiem, kas saistīti ar Fidži, gan par citām salām Indijas okeānā, gan par urānu, kas, lūk, nebija tāds temats, ko apsverām iepriekš. Raugamies uz priekšu, uz padziļinātu sadarbību un domāju pat slēgt tādus trīs, trīs pusēs līgumus starp Indiju, Indonēziju un mums, piemēram. Kopēja resursa izmantošana Tas, tā arī ir tāda joma, kur, protams, jāiesaistās visām pusēm, un līgums būs kā ietvers šāda vai tālākam attiecībām. Austrum Temora, protams, no tā būs liela ieguvēja, ja resursus izmantot kopīgi, un viņi, protams, saņems arī attiecīgas priekšrocības, kas izriecīs, izrietēs no šāda līguma, par ko vienosimies. Mums ir augsta līmeņa sadarbība uzsākt ar Indonēziju pret, eh, par terorismu apkarošanas jautājumiem. Pēdējo desmit gadu laikā Indonēzija ir izvirzījusi apsūdzības 700 teroristiem, notiesājusi vairāk kā 400 teroristus. Esam dalījušies ar viņiem izlūkdienesta informācijā, tāpat arī esam apmācījuši policijas spēkus. Mūsu policija sadarbojas tieši ar Indonēzijas policiju. Un viena no lielākajiem, viens no lielākajiem Indonēzijas panākumiem ir tas, ka viņi ļoti labi parādīja, ka viņi spēja apkarot terorismu arī pēc Bālijas pridzināšanas 2002. gadā. Nu, tagad ļaujiet man atkal atgriezties pie tiem jautājumiem, ko pieminēja Gomešs kundze pašā sākumā. Un viņas jautājumi bija saistīti ar Ķīnu un Ziemeļkoreju. Mēs atzīstam, ka Ķīna ļoti pozitīvu lomu spēlējam, eh, mēģinot ietekmēt Ziemeļkorejas rīcību un Ķīnas ietekme uz Ziemeļu Koreju ir spēcīga. Es domāju, ka Ķīna nebūtu gatava pilnā mērā ar pasauli dalīt, dalīties tajā, ko viņi iecerējuši darīt attiecībā uz Ziemeļu Koreju. Bet tomēr atzīstam vērtējums tas, ka viņi vēlas spēlēt pozitīvu lomu un ir to šobrīd jau uzņēmusies. Mums nav bijuši, nav bijuši nekādi pierādījumi arī no mūsu partneru puses di, uh, Dienvidāzijā par uh, nodokļu paradīzēm, kas veidotos Singapūrā vai Hongkongā par to, tāpēc jums nevarēšu neko teikt. Vēl viena tēma, kam pieskārāties, ir progress Ķīnā, un es domāju, ka viena no, viena no, mē, no olektiem, ko izmantosim, protams, būs tiesiskuma e, pastāvēšana. Redzēsim, ko, kā rīkosies Ķīnas jaunā vadība Es domāju, ka viens veids, kā progresu mērīt Ķīnā, ir cilvēktiesības un demokrātija. Vai šīs koncepcijas tiks pieņemtas, vai to pieņems premjers Lī, Un tas parādīs, vai Ķīna virzās ceļā uz tiesiskumu īstenošanu. Kad bijām Ķīnā šobrīd, mūsu premjeras ar viņiem runāja par šiem jautājumiem. Premjera Lī atbilda bija tāda, ka progress Ķīnā ir gūts cilvēktiesību jautājumos. Viņš to pateica tādā veidā, noformulējot to, to tā, ka mums radās tomēr tāda neliela sajūta, ka būs progress arī tālāk. Tad, tad, tad pozitīvs iespējas radās, un tāpēc es ceru, ka arī jaunā vadība pilnīgi noteikti strādās eh, pie šīs pārejas uz tiesiskumu uz zināmā mērā nesot līdz arī ekonomikas reformas un tā tālāk. Par Mjānmu runājot, piekrīt jūsu paustajām bažām un tāpat arī jūsu kolēģi teiktajiem par šo etniskās minoritātes apspiešanu. Pēc pāris mēnešiem esmu paredzējis apmeklēt Mjānmu, tas būs mans otrais uh, apmeklējums un došos uz attiecīgo provinci, runāšu arī ar iedzīvotājiem tur. Sidnejā pavisam nesen pagājušajā nedēļā par to notiks sagatavošanās darbi un sanāksmes. Domāju, ka šajā gadījumā šis būs ļoti nopietnas izaicinājums cilvēktiesību aizsardzībai. Un Eiropas Savienībai tāpat laikā ir taisnība, ka e, pam, bija pamats atcelt šīs e, sankcijas, jo galu galā šī attieksme pret Mjanmu ilgst jau gadu desmitiem. Visi šie, šie konflikti iet, iet vēsturiski atpakaļ gadu desmitiem, un tāpēc mums ir jāiesaistās dialogā ar valdību, ar prezidentu, lai šo, šo tautu status tiktu atz, atzīts. Es domāju, ka samierināšanās procesam ir jānotiek un tas jāizteno arī attiecībā uz citām kopienām, kas ilgi un dikti ir cietuši visu šī jūga ietvaros. Tāpēc es domāju, ka mums visiem vajadzētu īstenot dialogu ar Jānumas vadību par šīs minoritātes statusu, apmeklēt, mums vajadzīgs apmeklēt bēgļu nometnes šajā provincē, un to es, piemēram, grasīšos, eh, to es esmu paredzējis darīt jūnijā. Tikos ar Mārlietu ministru Kuķeresu Sidnejā piekdien Un domāju, ka viens no politiskās attīstības svarīgākajiem pavērsienu punktiem šai nabadzīgajai valstī ir tas, cik lielā mērā samierināšās process tiek īstenots attiecībā uz Indonēziju. Mēs strādāsim kopā ar viņiem pie dažādiem ekonomiskās integrācijas plāniem, sasaistot to ar Austrāliju, Austrumu, Timoru un Indonēziju. Tas nebūs viegli, protams, jo, protams, tas nebū, ir ļoti daudz tādas diezgan acīm redzamas partnerības iespējas. Uh, Bet es domāju, ka ilgtermiņā tas būs ļoti labi un Austrum Timor varēs tajā visā iesaistīties. Viņi saka, ka sociālajie un ekonomikas rādītāji viņiem šobrīd ir daudz advancētāk nekā Lausai, kad tā iestājās ASEAN savu laiku. Un tāpēc e, viņi saka, ka mums jāpalīdz viņiem virzīties šajā ceļā, mēs piekrītam par Taivānu runājot. Jūs instinktīvi runājāt pilnīgi pareizi. Mēs esam pār vienas valsts politiku. Mēs atzīstam, cik lielu lomu šeit spēlējama ASV jau no Buša administrācijas laikiem. Mēs turklāt atzinīgi vērtējam arī to uh, ieturēto attieksmi, ko parādījusi Taivans politiskā vadība šai ziņā un e, bez kādas vilcināšanās kautrēšanās var teikt, ka Taivāna ir Ķīnas e, province. Un tā bija šī province, kamēr 45. gadā to uh, kara ietvaros uh, neatsavināja. Tātad mēs izējam no tāda pieņēmuma, ka Taivāna ir Ķīnas province, un mēs esam par mierīgu atkal apvienošanos. Taivānai atkal pieslēdzoties Ķīnai. Uh, Mēs um, spēlējam ļoti lielu lomu arī pirātismu apkarošanā pie Somālijas pussalas. Mums tur ir kuģis, kas ir bāzēts Persijas līcī un kas sako līdz dažādu veidu privātām misijām. Es runāju ar Seišeļu ārlietu ministru un viņš man teica, ka. Um, vienas, uh, viena pirātu uzbrukuma dēļ viņa valsts zaudēja vienu trešo daļu no uh, saviem igadējiem degvielas eh, piegādes apjomiem. Tā ir pavisam neliela salaņa sēšeļu salas ir vie, viena šāda valsts, un viņi ļoti daudz cieši tieši no pirātu uzbrukumiem. Tā rezultātā mēs pilnīgi noteikti esam gatavi vērsties pret, privā, pret pirātu darbībām. Mēs esam izteikuši apņemšu, uzņemšies saistības, un esam, protams, arī ar jums uh, ciešā sadarbībā pie Somālijas pusēlas krastiem. Tālāk jautājums par Ķīnu, jau atkal, un par Ķīnas ārlietu politiku. Nu, es domāju, ka Ķīnas ziņā būs izvērtēt to, cik eh, vērtīgi vai eh, neliederīgi būs īstenot tādu apņēmīgāku, uztaigāku ārlietu politiku pēc 2008. Eh, gada. Mūsu uzskats ir tāds, ka strīdi par teritorijām Dienvidķīnas jūrā būtu jāatrisina mierīgi un saskaņā ar starptautiskiem tiesību aktiem, tostarp ņemot vērā, kā jau teicu, ANO jūras tiesību konvenciju. Mūsu partnerība ar Ķīnu Un uh, mēs, protams, turpinam mudināt tās padziļināšanu, arī ASEN uh, cenšamies mudināt izstrādāt rīcības kodeksu. Tātad es domāju, ka arī Eiropas parlamentam ir uh, jāieklausās šajā, šajā sarunās pirmā pasaules kara um, gada diena būs, nu, pavetn šogad, augustā, bet katrā ziņā Tang, Tanžīras incidents toreiz Un tad atcerēsimies arī šos Marukas incidentus, incidentus eh, 1914. gadā un šo jūras eh, kuģu sadursmi, kas var nest līdzi pēc tam kara iestāšanos. Un tāpēc mēs esam ārkārtīgi lielā mērā ieinteresēti ASEANu un Ķīnas vienošanās panākšanā par rīcības kodeksu. Šeit ir divi aicinājumi attiecībā uz teritoriju konfliktiem Dienvidjūrā. Pirmam kārtām, kā šie strīdi tiek pārvaldīti un kā tie tiek risināti rīcības kodeks šeit būtu ļoti svarīgs, un tas nāktu par labu daudziem no šiem teritoriālajiem strīdiem, jo galu galā šo strīdu atrisināšana ir tieši tas veids, kā varam uh, tālāk rīkoties, un lūk, šī kopīgā resursa izmantošana varētu būt viens no veidiem, kā arī izsināt šos jautājumus. Mūsu partnerības ar Ķīnu pamatā ir kopīgas intereses, un arī dažas kopīgas vērtības, pie, piemēram, apņemšanās ievērot uh, ceļu uz mierīgu strīdus atrisināšanu un mierīgu attīstību reģionā. Ķīnas ārlietu politikas dinamika, protams, veidosies uh, no starptautiskās rīcības. Un es domāju, ka tas norisināsies aktīvi debašu laikā. Ķīnā tas norisinās jau šobrīd. Domāju, ka viņi runā par to, kā sadarboties ar pasauli. Nu, tādas ir manas atbildes. Jēglis Kondz, lūdzu. Paldies priekšādātāja godātais ministrs, liela paldies! Uh, par jūsu visaptvarošo analīzi. Tā tiešām bija ārkārtīgi interesanta tieši ārpolitikas jomā. Un, ja ļausiet, tad šajā otrajā raundā, es esmu šeit, gribu uzdot jums vēl divus pavisam konkrētus jautājumus. Viens no tiem saistīts jau atkal ar Mjānmu. Es darbojos uh, uh, cilvēktiesību apakškomitejā, un tāpēc gribu uzsvērt to, ka šī situācija nav viennozīma. Tad, kad dosieties uz Mjānmu, gribētu jums lūgt pievērsties ne tikai par, šiem, par šo musulmaņu etnisko minoritāti, bet varbūt ierinteresēties arī par citiem uh, jautājumiem. Nu, piemēram, kas notiek ar kristiešiem šai valstī, jo viņi šobrīd ir tieši tādā pašā situācijā, vairāk vai mazāk. Mjanmā eh, situācija viņiem arī ir sarežģīta un grūta. Un eh, Varbūt jūs varētu pasāstīt, ko tīri politiski domājat par šo jautājumu, un valdībai, es domāju, šobrīd ir parādījusies lieliska iespēja uh, kaut ko darīt. Es domāju arī, ka mums ir jāatbalsta opozīcija nenoliedzami, bet es nu pat esmu uzzinājis, ka arī opozīcijā šobrīd ir ļoti daudz dažādi grupējumi. Un domāju, ka nepiec, pie, pilnībā paļauties uz opozīciju vēl tas nav pavisam iespējams. Otrs jautājums ir saistīts ar sadarbību, ko Eiropas Savienība īsteno ar Austrāliju. Delegācijas e, vadītājs jau skaidri un gaiši e, teica toreiz, e, ka, ka devāmies uz jūsu valsti. Es arī pati biju šajā delegācijā un tiešām liels paldies par viesmīlību. Esmu dzird, dzirdē piedalījušies sarunās un tas, ko uzzināju, tas, ka jūsu zeme, un manuprāt, tas arī īpaši fascinējoši, uh, ka, kādas valodas mācās jūsu bērna, un jūs teicāt, ķīnas un, ja, ķīniešu un japāņu valodu mācās, tātad tā ir tā nākotne. Pilnīgi skaidrs, turien vērsta ir nākotne, tā jūs esat pavērsus šobrīd savu valsti. Bet tādā gadījumā, kā tad var turpināties sadarbības starp Eiropas Savienību un Austrāliju? jo taču mēs it kā vēlamies šo tirniecības nolīgumu slēgt. Gal galā arī lauksaimnības jautājumi ir svarīgi. Eiropas Savienība ir lielākais, trešais lielākais tirniecības partneris Austrālijai, bet Austrālija ir tikai 15. lielākais tirniecības partneris Eiropas Savienībai. Un nolīgums tirniecības jomā, manuprāt, būtu ļoti liederīgs arī Austrālijai, vai ne tā? Bet tagad jūs oficiāli sakāt, ka, lūk, eh, šie, šīs sarunas eh, neturpinās, kaut gan ļoti daudz punktu jau ir noslēgt un atkārtot. Jūs teicāt, tātad vispirms vajadzīgs ir politiskais nolīgums un tikai tad tirniecības sarunas, vai ne tā? Ja es varbūt nepareizi jūs saprastu, ministru kungs. Paldies! Well, thank you very much. Uh, your excellent... Liels paldies. Jūsu ekscelenci, jūs minējāt Eiropas situāciju pirms Pirmā pasaules kara. Un es gribētu norādīt, ka starp, starptautisko attiecību teorija norāda, ka, ja vēlties, uh, lai sistēma būtu mierā, tad arī sistēmas centrā ir jābūt mieram. Eiropa bija šīs sistēmas centrā, un a, uh, mums bija bijis a, uh, simts gadus ilgs miera periods uh, līdz 1915. gadam, bet nu tad um, beigu beigās situācija izvērsās tāda, kā tā izvērsās. Un tagad, ja otro reizi mēs esam uh, miera centrā, mēs nodrošinam mieru un Mēs esam uh, izveidojuši un iesaistījušies divās div, daudzpusējās institūcijās, Eiropas Savienībā un NATO, kas uztur šo situāciju, ir tās vadībā. Un tagad es domāju, ka mums ir atbildība nodrošināt šo daudzpusējību, ne tikai divpusēju mieru. Gribētu dzirdēt jūsu pārdomas par šo jautājumu. Paldies. Sir Robert, lūdzu. Priekšsēdētāji. Paldies. Uh, ministra kungs, liels prieks jūs redzēt. Vienmēr uh, no antipodiem prieks kādu šeit redzēt, bet man ir arī vairāk jautājumu. Sākumā Ministra kungs, kādus jūsuprāt, eh, kāda būs ietekme Ķīnas paziņojumam par to, ka viņi paplašinās savus militāros spēkus, lai tie rīkotos proaktīvāk attiecībā uz Ķīnas interešu aizstāvību? Nu, pieņemu, ka Dienvidu Austrumāzijā, bet varbūt arī plašāk. Otrakārt, kādas, kāda tam būtu ietekme uz Austrālijas mieru uzturēšanas darbībām? Vai tas nozīmē, ka jums būs jāpalielina aizsardzības budžets? vai nu, jāsako vienkārši procesiem, vai ko jūs plānojat darīt. Treškārt, jau atkal cits jautājums, bet kāda sekas, kāda ietekme uh, dienvidu austrumu salām, kas cieš no ūdens līmeņa paaugstī, paaugstināšanās. Zinām, ka Austrālija ir piešķīrusi gan resursus, finanšu resursus, gan uh, vienkārši piedalījusies uh, šo salu ķēžu aizsardzībā. Bet tas būtiskais jautājums, ko gribēju jautāt, līdz uz kuru nebūs vienkāršas uh, atbildes, gribētu zināt, kurš uzvarēs um, Ashes turnīrā. Jo šķiet, ka šobrīd tas nav skaidrs. Epazut. Herr Minister, ich... Ministra kungs, man ir divi pavisam konkrēti jautājumi. Viens no tiem saistīts ar uh, jūsu kaimiņu attiecībām ar Indonēziju un Filipīnu un šīm šo valstu savstarpējām attiecībām. Tās ir lielākās salu valstis šajā reģionā, tur arī tādas separātiskas kustības. Jūs bijāt ļoti optimistisks attiecībā uz abām šīm valstīm, īpaši attiecībā uz Indonēziju, un es gribēju jums vaicāt, kā jūs vērtējat šīs separātista kustības abās šajās lielajās salu valstīs? Nu, tā vien šķiet, ka tie ir vien pieaugoši draudi, ka varētu attīstībā tas viss vērsties apakaļ. Un otrs jautājums par valsts, ar kuru Austrālija ir ļoti cieši saistīta, proti, uh, Jaungvinēja. Un uh, kā jūs redzat nākotnes attīstības uh, perspektīvas uh, Papai Jaungvinējai? Uh, again, some splendid. Uh... Jā, patiešām lieliski jautājumi. Nu, mums vienmēr jāpatur prātā Uh, izaicinājumi saistībā ar cilvēktiesībām. Uh, tas ir uh, aktuāli gan Mjanmā, gan arī saistībā ar Kačinu cilvēkiem un minoritāti. Un patiešām ir vienīgais, ko varam nodrošināt šajā ļoti nabadzīgajā valstī, ir mēģināt samierināt šo konfliktu. Mēs ceram, ka um, Austrālijai izdosies panākt rezultāts. Mēs šobrīd esam vien, viens no lielākajiem donoriem, sadarbojamies ar apvienoto karalisti. Esam uh, uzbūvējuši arī skolu netālu no Rangūnas, un es atceros, ka mēs devāmies uz šo skolu, apmeklējām to. Um, tās ārpusē, tad, kad uh, skolu apminēja arī premjers, bija daudz vecāku, un uh, viens no vecākiem, uh, viņam virsū bija tēkrekls, kas norādīja uz Austrālijas lomu šajā procesā. Un uh, vakardien tikos ar um, ministru, kurš teica, jā, es tiešām to redzēju, un redzam, ka valstī, kas ir um, cietusi no uh, šādas uh, smagas pagātnes, tagad notiek pārmaiņas, un uh, jebkurā gadījumā tā ir valsts, kurai nepieciešams atbalsts būvējot skolas, izglītojot jauniešus, jo šajā valstī jaunie, jaunieši nu, pārsvarā um, apmeklē tikai pamatskolu un tālāk nemācās. Tādēļ Eiropa un Austrālija var lepoties ar to, ka mēs palīdzam šai valstī. Es ceru, ka tas būs veiksmes stāsts, lai Mjanma kļūtu par labklājību zemi. Un es domāju, ka ir uh, reālas iespējas to nodrošināt uh, šajā kopējā revolūcijā Āzijā un palīdzēt šiem cilvēkiem un atrisināt um, etniskos un reliģiskos uh, konfliktus gan Rohingya, gan arī Kečin tautām. Nu, jebkurā gadījumā Āzija uh, Āzija ir jāatbalsta, esmu to pārunājusi arī ar ANO kolēģiem, un um, iemesls, kādēļ uh, Eiropa un Austrālija iesaistās šajā procesā, ir tas, ka mēs nodrošinam uh, demokrātiju un par, parlamentāru demokrātiju, ar tādēļ arī Austrālija ir uh, potenciāls galamērķis cilvēkiem no Indijas nu, un Ķīnas. Un cilvēki dodas uh, tālu jūrās, lai nonāktu šajā brīvības zemē, brīvība, kas ir cēlusies arī no um, Eiropas tradīcijām un vēstures, un tas ir ietekmējis arī Austrālijas iestādes, un šo vēsturi mēs nevaram izmainīt. Robert Bērnsa kungs jautāja par Ķīnas militāro modernizāciju. Manuprāt, ir jāpieņem tas, ka Ķīnas ekonomiskajai izaugsmē paralēli uh, notiks arī tas, ka tiks modernizēta militārie spēki un uh, Ķīna, protams, eh, var eh, kliedēt šīs bažas nodrošināt caurskatāmību šajā procesā, un arī mēs esam vērsušies pie Ķīnas pārstāvjiem un norādījuši, ka, ja notiek eh, militarizācijas modernizācija, tad arī mēs plānojam tieši to pašu darīt sadarbībā ar mūsu sabiedrotajiem, nu, kuru pirmajā vietā ir ASV. Tālāk klusā okeāna reģions tika uzdots kāds jautājums. Es domāju, nu, visi no jums, kas uh, um, ir informēti par um, uh, klimata pārmaiņām, un es esmu devies uz Kiribatiju, un tas ir, tā ir atol uh, valsts, un tā bija pilnībā jāpārbūvē. Vienā pusē ir la lagūna, otrā pusē ir okeāns, un ūdens tikai paaugstinās. Uh, un ja paaugstināsies ūdens līmenis, tas piesārņos dzeramā ūdens krājums. Tādēļ mēs um, stādam kokus, mangroves kokus, uh, un uh, domājam par to dienu, kad uh, iedzīvotāju skaits līdz paaugstināsies līdz 100 tūkstoši, un apmācām jauniešus nodrošināt angļu valodas prasmes, un apmācām šos jauniešus mehānikā, elektronikā, lai tajā brīdī, kad viņiem ir uh, jādodas prom no savas uh, salas, lai viņi varētu ierasties pie mums nevis kā bēgļi bez cerībām, bet gan lepni emigranti ar tādām prasmēm, kas mums ir nepieciešamas. Šie jaunieši mācās angļu valodu un uh, iegūst kvalifikācijas, kas atbilst Austrālijas prasībām. Bet būtu ļoti traģiski, ja globālā sasilšana viņiem ar tūkstošiem, tūkstots gadus garu pieredzi un tradīcijām uh, un zināšanām par jūru un kultūru un dziesmām, ja tā rezultātā nekas nebūtu, tādēļ mums ir uh, jādomā par um, pagātni, ir jāatsakās no tādas naidīgas noskaņas, kas ir pagātnē, un nu vienkārši um, jādzīvo tālāk saistībā ar to, kāda ir, kādas ir klimata pārmaiņas. Tikko uzdoti interesanti jautājumi arī par separast, separātistu kustību Indijā un Filipīnās, un šeit jāmin, ka Malaizija ir palīdzējusi noslēgt līgumu starp islāma separātistiem uh, Filipīna, Filipīnas dienvidos un Filipīnu valdību. Tas ir tiešām daudz sološs um, solis. Kas attiec uz Indonēziju, tad mūsuprāt viens, viena no mērauklām Indonēzijas veiksmes stāstam ir, šī, ir cīņa ar šo vienu separātistu kustību, kas ir bijusi, un jāsaka, es, kad pārunāju šo jautājumu saistībā ar papos, um, premjerministru viņš pats pieminēja to kā piemēru. Austrālija atzīst Indonēzijas um, neatkarību un, protams, arī abas papuasu provinces, un mēs aicinām visus sastrādāties, veidojot atsevišķu autonomiju, kas atbildīs šo cilvēku vajadzībām, bet jāaptur prātā arī ekonomiskā iz, izaugsme un, un autonomija kopumā, kas attiec uz papoju Jaungvinēju, tad a, uh, mēs šo veiksmi stāstu vērtējam ļoti labi, un a, uh, esošais premjers a, uh, ieguva 90 balsis parlamentā no 111. Viņš ir nācis klajā ar ļoti labu programmu cīņā ar korupciju, veicinot ekonomisko izaugsmi, saistībā ar infrastruktūras izveidu, paaugstinot arī izglītības un veselības standartus sabiedrībā. Un jāsaka, viņš ir ļoti labs panākums šeit nabadzīgai valstī, kur um, etniskā situācija ir viena no tādām daudz, daudzveidīgākajām visā pasaulē. Pagājušajā gadā viņiem bija demokrātiskas vēlēšanas, un visiem cilvēkiem sabiedrībai bija iespēja godīgā veidā izvēlēties savus pārstāvus, un ja Papo Jaungvinējā var notikt uh, brīvas uh, un demokrātiskas vēlēšanas, uh, tad eh, domāju, ka visā pasaulē, pilnīgi visās valstīs tam jābūt iespējamam, un jāsaka, tas ir tiešām ļoti labs sasniegums Papoja Jaungvinējā. Tika jautāts par Ashīs turnīru, un jāsaka, mūsu prezidents um, ir labāks eksperts kriketa jautājumos, man diemžēl šis sporta gēns iztrūkst, bet viņš ir arī man konkrēti paziņojumu nodevis. Mums ir um, jāparāda Austrālijas uh, komandas uh, izcilība, un esam pilnībā pārliecināti, ka Austrālija uh, noteikti varēs saglabāt savu titulu un prasmes arī šajā turnīrā. Thank you very much. Lielas paldies, turpin priekšādāties. Paldies, ministra kungs, par visu šo informāciju. Par diskusiju, paldies. Par piezīmēm, ko izteicāt. Es tomēr gribētu cerēt, ka mēs varam atgādināt jums Austrāliju, ka Eiropa joprojām ir eh, spēlētāja sarakstā. Ne jau tikai tāpēc, ka šeit runājam par izēvielām, nē. Un es domāju, ka mums jādara viss iespējamais, lai ietver nolīgums tiktu parakstīts, sarunas par to noslēgts pēc iespējas ātrāk. Un es ceru, ka jūsu ģenerāla gubernators ieradīsies arī tāpat Briselē un kopā ar uzņēmēju delegāciju darīs to, lai šos jautājumus apspriestu. Un to tā tad darīs 5. jūlijā. Tādā veidā, es domāju, labi parādīsim, ka progress tiek gūts, ka virzamies uz priekšu. Un uh, tad redzēsim, ka uh, nu, viss ir kārtībā. Jūs zināt taču, ka mūsu interesi par Austrāliju ir ļoti liela, un mēs labprāt ar jums sadarbosimies. Uh, Mēs turklāt esam dzīvojam šobrīd Āzijas gadu simtā, un tāpat, protams, ir kopēji interešu jautājumi, un tāpat laikā tiesiskums un cilvēktiesības ir mūsu pat pamati intereses. Un šie jautājumi, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, ja vēlamies turpināt šo ciešo sadarbību ar jums, jo mums ar jums taču ir kopīgas vērtības, un es domāju, ka tam būtu sava noteikta loma spēlējama arī tālākā darbībā un mūsu kopējā sadarbībā. Lielas paldies vēlreiz, ministra kungs. Mūsu durvis jums vienmēr ir atvērts. Thank you.